Much, Paldies. Paldies, premjerministra kundze. Mm, Barozo kungs, kas ir klāt, un es zinu, ka daudzi kolēģi tagad uh, izmisīgi gaida rezultātus, tāpēc man nāksies tagad paziņot uh, priekšsēdētāju vietnieku um, vēlēšana rezultātus. Un tad, kad mēs būsim pieņēmuši rezultātus, tad mēs varam uzskatīt, ka parlaments ir oficiāli izveidot, tāpēc arī tagad nāksies. Tātad 14 kandidāti un tie visi ir ievēlēti. Un secība ir šāda. Tātad secība priekšsēdētāja vietniekiem. Tātad pirmais vietnieks no 1 līdz 14. Nolasīšu tagad nodoto balsu secībā kopā 672 balsis, 17 nederīgas balsis. Tātad kopumā 655 derīgas balsis ir nodotas. Kandidāti saņēmuši šādu balsu skaitu Pitelī kungs 319 balsis. Miguel Angel Martinez 295 eh, balsis. Anni Podimata 281 balss. Alejo Vido Kvadras 269 balsis. Georgijos Papastamkos 248 balsis, Roberta Anģelīlī 246, Otmars Karas 244, Edvards Makmilans Skots 239 balsis, Izabela Duron 238, Aleksandrs Alvāro uh, 235 balsis. Rainers Vīlants uh, 230 balsis. Oldrich Blazaks uh, 224, Jaceks Protasievičs 206 balsis un tad Lašlas Šurjans 188 balsis. Kā jau teicu, visi kandidāti ir ievēlēti tieši manis nosauktajā secībā, un tad viņi kļūst par priekšsēdētāju vietniekiem. Tagad man ir jāuzdod jautājums, vai kāds nepieņem šos rezultātus. Jā, viss ir kārtībā, līdz ar to viss ir ievēlēti un sirsnīgi sveic mūsu ievēlētos kolēģis. Dāmas un kungi! jaunais sastāvs tiks nosūtīts, uh, informācija par jauno sastāvu um, mēs nosūtīsim visam Eiropas institūcijām un noteikti apsveikt jaunus priekšsēdētāju vietniekus varēsim mūsu politiskajās grupās. Un tagad lūdzu Barozo kungs, komisijas priekšsēdētājs. Thank you.